Balsojums par šo punktu būs nā, rītdien pulksten 12. par to beidzam diskusijas. Un nākamie ir jautājums, kuriem jāatbild mutiski. Trešo valstu tiesību aktu un Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību akti. Sveicinu Redingas kundzi, komisārs kundzi mūsu vidū, novēlu Barņē kungam patīkamu vakaru, ceru, ka viņš to vēl dzirdēja. Tātad Pirmā runātāja mums ir Intfeldes kundze, divas minūtes. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Nu, Priekšsādātākums komisārs uh, kundze, prieks jūs dzirdēt, uh, redzēt šeit. Jautājums ir, um, kā varam būt droši, ka Eiropas Savienības likumdošana um, tiek piemērota katrā gadījumā vai uh, par to var dominēt um, citu valstu likumdošana. ASV, piemēram, uzskata, ka viņu likumdošanai ir prioritāte ne tikai ASV, mm, bet arī citur pasaulē. Mm, lūk, līdz ar to mūs interesē trešo valstu tiesību aktu eksteritoriāla ietekme un um, es datu aizsardzības tiesību akti, jo uh, ASV, teiksim, ir patriota akts, medikēja akts uh, par medicīniskiem un apdrošināšanas aktiem ir uh, pāraudzības akts, ir fotka akts un citi akti, kas ļauj pieprasīt um, informāciju saskaņā ar ASV likumdošanu. No citur pasaulē. Savukārt mums uh, ES ir mūsu pašu likumdošana. Ko darīt uzņēmumiem, kas uh, tiek konfrontēti ar šo likumdošanu konfliktu? Tas skar visas valstis, kur ir mūsu uzņēmumi, piemēram, Ķīnā. Tur aizvien vairāk Eiropas uzņēmumu un uh, tie iespējams arī tiek konfrontēti ar ar šo problēmu. Īsnībā mēs saņēmām aizvien vairāk liecību no uzņēmumiem, ka šīs problēmas ir ļoti reālas. Tas uh, skar dažādu, dažādus tiesību aktus, un tieši fotka akts mums izraisa ļoti mm, nopietnas bažas. Komisija jārīkojas nekavējoties. Mums uh, jāpārliecinās, ka Eiropas Savienības likumdošana uh, arī darbojas pasaulē. Paldies, kolēģi, vēlos atgādināt, ka ieturiet savus runāšanas laikus, jo vēlamies beigt šo sēdi laicīgi. Marisa Matijas, nākamā, lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Bem-vinda, Sra. Komisārija, eh, para discutir. Paldies, priekšsēdētākungs. Labi, komisijas pārstāvi šodien ir ieradušies, lai pārunātu šo svarīgo jautājumu. Mēs runājam par centrāliem aspektiem, tādiem kā datu aizsardzība un uh, potenciāliem konfliktiem starp uh, dažādām jurisdikcijām. Data aizsardzība ir um, ļoti delikāta joma. Tā ģenerē daudz polemikas un um, Manuprāt, tas arī pareizi. Mēs uh, runājam par uh, konfliktu starp uh, tiesībām un um, tiesībām, kas ir uzņēmuma Eiropas Savienībā un citur. Šeit ir gadījumi, kad citu valstu likumdošana mēģina dominēt par Eiropas Savienības likumiem. ir savā ziņā līgums starp Eiropas Savienību un pilsoņiem. Pilsoņi nodod datus ar nosacījumu, ka dati tiks aizsargāti un netiks eh, nodot tālāk. Līdz ar to notiek eh, tāda ļoti nelojāla rīcība. Un ne, eh, Eiropas Savienība iespējams uh, konfidenciālus datus var nodot tālāk uh, trešām valstīm, līdz ar to pilsoņi tā vairs neusticēsies. Eiropas institūcijām uh, vajadzētu sargāt pilsoņu tiesības. No nu, ASV savukārt uh, sistemātiski pieprasa jūtīgo informāciju, uh, uzņēmēja darbības datus, uh, medicīniskos datus, um, bet Eiropas Savienībai šie dati ir jāaizsargā. Mēs uh, nevēlamies, lai izzustu šī uzticēšanās no pilsoņu puses. Tā ir milzīga problēma. Es vienmēr atbalstīšu pilsoņus, kas vēlas, lai viņu datus aizsargātu. Cilvēkiem jau pamazām apnīk tas, ka viņa tiesības netiek pienācīgi uh, pasargātas, uh, un mēs esam ar pilsoņiem šajā cīņā. Vai komisija var izskaidrot, kas notiek? Nevar izveidot uh, kopienu, kurā nepastāv sastarpējā uzticēšanās. Lūdzu, komisija. Kā varam būt droši, ka Eiropas Savienības likumdošana dominēs par trešo valstu likumdošanu? ES likumdošana izpaužas 27 dalību valstīs. Mm, dalību valstis um, spēja atteikties no suverenitātes daļēji. Kā tad mēs varam pieļaut, ka ASV likumdošana izpaužas Eiropas Savienības teritorijā. Tas eh, ir ļoti būtisks eh, jautājums. Turklāt mūs interesē, ko komisija dara, lai tas eh, nenotiktu turpmāk. Ko dara komisija, lai nodrošinātu, ka personālie dati, uzņēmēju dati, cita veida dati tiek um, attiecīgi uzglabāti un um, aizsargāti. Te vispār jārunā, vai visa informācija ir jāuzglabā, bet uh, tā būtu cita tēma. Un šis aspekts ir ļoti jūtīgs un tas ļoti ietekmē pilsoņus, tā ka mēs gaidām atbildi no jums. Liels paldies! Nākamā runātāja divas minūtes Albrecht kungs. Ja, dank, Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamā komisārs kundzi. Mēs šodien runājam par trešo valstu piekļuvi Eiropas Sanības pilsoņu datiem. Tostarp arī trešo valstu tiesību aktu piemērošanu Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tas ir jautājums, kas attiec ne tikai uz datu aizsardzību, bet mūs arvien vairāk sasaistītajā un globālajā pasaulē. Tas ir saistīts ar jautājumu par tiesību piemērošanu un kādas tiesības tad drīkst tikt piemērotas. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams, atb nepieciešams atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs visu laiku saskaramies ar tādu situāciju, kur tā dēvētajā mākonī tiek arvien vairāk saglabāti cilvēku dati, uh, un ir pakalpojumi, un nav skaidrs, kādas tiesības mēs piešķiram, kādas tiesības nodrošinām mūsu pilsoņiem, ka izmantojot Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktus un strādāt arī ar startautiskiem uzņēmumiem, ka pilsoņi var uzticēties. Es ar prieku ņem vērā to, ka mēs vēlamies reformu Eiropas Savienības datu aizsardzībā. Tad šajā priekšlikumā, atšķirībā no agrākajiem projektiem, nav pāns iekļauts, kurā ir noteikts, ka ja trešās valstis iesniedz pieprasījumu, tad datu izmantošana ir atļauta tikai tad, ja tas tiek nodrošināts policiskās sadarbības ietvaros un juridisko izmeklējumu gaitā. Un es gribu zināt, kāpēc eh, šāds, šāda norma vairs nav iekļaut jaunajā priekšlikumā un kāda ir iemesli tam. Manuprāt, mums ir jāsaskaņo šie likumi. Un šeit īpaši vēlos uzsvert arī kopīgo nolīgumu par datu aizsardzību ar ASV. Paldies, Bustutilkungām divas minūtes. Thank you, Mr. President. How nice. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cik jauki jūs redzēt šajā krēslā. Un tāds mm, partijas grupai privātsfēra un pilsēņu tiesības ir mm, ļoti svarīga lieta un šajā periodā, proti iepriekšējo gadu laikā, mēs daudz esam strādājuši, lai izveidotu labu datu aizsardzības sistēmu, kas garantē pilsēņu tiesības. Dati tiek apstrādāti Eiropā Vēlamies, lai pilsoņi zinātu, ka viņa bauda augstu datu aizsardzības standartu. Kad šī apstrāde notiek trešajās valstīs, tur tas izskatās nedaudz atšķirīgi. Te pastāv bažas, ka mūsu standartus iespējams šādos gadījumos nepiemēros trešajās valstīs, un šīs bažas ir pamatotas. Būtu ironiski, ja trešajām valstīm būtu vieglāk apstrādāt Eiropas pilsoņu datus uh, to teritorijām, ja tas uh, būtu Eiropas iestādēm Eiropām. Mm, tas nav pieņemami nedz pilsoņiem, nedz šai palātei. Tāpēc jā, jāatrod risinājums, jāiziet uh, no premises, ka trešās valsts likumdošana nedrīkst tieši piemērot Eiropas Savienības teritorijām. Jā, vienīgi nav tādai Eiropas Savienības likumā, kas uh, to tieši atļauj. Un citādi neviens trešās valsts likums nedrīkst dominēt par Eiropas Savienības likumdošanu. Uh, šis princips jāievieš praksē. Un jauna datu aizsardzības pakotne, ko nesen komisija prezentēja, ļauj iespēju tā rīkoties. Tāpat kā arī ietver nolīgums ar ASV, par ko nesen tika pabeigtas arī sarunas. Paldies! Paldies, eh, kolēģi! Tagad komisārs kundze lūdzu. Priekšsēdētāji! Es pilnīgi piekrītu parlamenta kolēģiem, kas eh, runāja par augstiem standartiem. Kas ir mūsu pilsoņiem tieši tā? Un, protams, šie standarti jāpiemēro arī gadījumā, kad notiek informācijas apmaiņā ar trešajām valstīm. Varat man ticēt, mēs ļoti nopietni skatām šo jautājumu komisijām jo komisija uzskata un atbalsta domu un principu, ka starptautiskajā publiskajā likumdošanā tie, trešās valsts tiesību aktu nedrīkst eh, piemērot Eiropas Savienības likumdošanai, ja nu vienīgi nepastāv tāds dalībvalsts likums vai es likums, kas tieši uh, atzīst, respektīvajā jurisdikcijā šo trešās valsts eh, tiesību aktu. Citādi neviens trešās valsts tiesību akts nedrīkst dominēt eh, par Eiropas Savienības attiecīgo likumdošanu vai dalību valsts attiecīgo likumdošanu. Tas skar arī datu aizsardzības noteikumus. Personādātu apstrāde ES teritorijām respektē attiecīgo ES likumdošanu, tad izskanēja jautājums, ja ASV pieprasa informāciju no uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībām, neatkarīgi no šo uzņēmumu izcelsmes, e, tiem būtu jāizmanto esošie komunikācijas e, kanāli un nolīgumi, Un šādi tad notiktu informācijas nodošana eh, no Eiropas eh, uz ASV un tikai un vienīgi, eh, lai to izmantotu tiesību sargājošo iestāžu kontekstā. Princips pats par sevi ļoti labs, bet praksē tā nevienmēr notiek. Un uz to referents norādēja mums ir datu aizsardzības regula, ko 25. janvārī komisija skatīja, lai piedāvāt vairāk tiesiskās noteiktības. Te, šajā regulā noteikts, ka transfers notiek tikai gadījumā, ja visi pirms nosacījumi tiek izpildīti. Proti, ja Šī informācija tiešām nepieciešama, pamatoti nepieciešama. Un ja pastāv uh, publiskā interese vai sabiedriskā interese, kas uh, pamato šādas informācijas nosūtīšanu, teiksim, uh, muitas iestādē varētu būt šāda interese vai tiesību sargājošie iestādē jā, jāsoda kāds noziedznieks. Protams, um, tas viss jāskata datu aizsardzības pakotnes paspārnē, un um, tā kā šīs sarunas vēl turpinās, šobrīd vēl neesam nonākuši pie kopsaucēja. Kā parlaments pasvītroja, tas ir elements, kas uh, mūsu kolēģiem, kas atbild, kolēģim, kas atbildīgs par nodokļu lietām, jāskata fatka regulas ietvaros. Un um, šeit es ļoti skaidri izteikšos. Un šī varbūt ir jauna informācija parlamentam. Eiropas komisija par to runāja. Par to runājusi ar um, ASV regulāri un intensīvi finanšu tirgus regulatīvā dialoga ietvaros un rezultātām, diskusiju rezultātām. Trešdien, 26. 6. februārī, ASV paziņoja, ka FATKA akts ir jāīsteno nododot datu datus nodokļu uh, iestādēm savā starpā. Nevis uh, starpniekiem, finanšu starpniekiem, kā tas uh, bija līdz šim. Tās ir labas ziņas. Un tā mēs vēlamies turpināt. Mēs turpināsim sadarboties ar um, dalībvalstīm un ASV, lai vienotos par eh, vislabākiem risinājumiem, lai atbilstu arī Eiropas Savienības eh, pamatiesību hartai. Es pieminēju ASV tagad, bet tas skar arī pārējās trešās valstis. Vienkārši attiecības starp ES un ASV ir eh, tās attiecības, par kurām runājam visvairāk. Bet nākotnē Mums noteikti būs daudz līdzīgu diskusiju par eh, citām valstīm, ar kurām tiek uzturētas specifiskas attiecības. Paldies, Kamsāras kundze. Politisko grupu pārstāvi izteiksies pusotras minūtes. Dīsta Mērā kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es saprotu, ka normatīvi par datu aizsardzību var pamatoties e, iekšējās drošības stratēģijā, taču mēs nevaram aizmirst, ka tās ārpus teritoriālā ietekme var pārkāpt Eiropas pilsoņu tiesības. Ir radušās šaubas. Uh, Patriot Act, FATKA uh, un daudzos citos gadījumos. Uh, Tur um, Eiropas finanšu iestādēm tiek pieprasīta informācija uh, ļoti dažāda par kontu īpašniekiem. Nav nekāda pamatojuma, kāpēc šos datus vajadzētu sniegt. Tāpat arī nav zināms, uh, kas ar šo informāciju notiek un uh, E, cik ilgi tā tiek glabāta, tāpēc vajadzētu izvairīties no tā, ka tiek ne, mm, ļaunprātīgi izmantot šie dati. Un, e, protams, mums ir jāuztur labas attiecības ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, bet, protams, nedrīkst ciest Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Es pateicos komisijai īpaši. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, kolēģi. Nākamais, lūdzu, Drucas kungs, uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāja kungs. Iespējamās eh, trešo valstu likumu atskaņas Eiropā um, datu aizsardzības jomā mūsu parlamentam ir arī svarīgas. Tāpēc mums ir nepieciešams steidzami uzzināt no jūsu mutēs, eh, Redingas kundze, vai šis likums ir ticis pārkāpts attiecībā uz datu aizsardzību. Tāpēc, ka tas ir saistīts ar Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, un tam ir arī uh, um, ekonomiskas sēkas Eiropas Savienībā, un tā kā man ir iespēja uzstāties, tad es vēlētos atkārtot kaut ko, ko jau iepriekš esmu teicis, tad, kad jūs nācāt klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz 95. gada datu aizsardzības direktīvu, un es atkārtoju, tā, manuprāt, ir ļoti laba direktīva. Uh, Eiropa tiek apsūdzēta par to, ka tā neuzņemās līdera lomu. Protams, kā mēs esam zaudējuši savu svāru starptautiskajā līmenī. Īpaši tas attiecās uz ārējām attiecībām, bet nu, tā jau ir cita opera, kas attiecās uz datu aizsardzību, tad tur gan mēs esam līderi un mēs esam. Uh, apsteiguši ļoti daudzas valsts, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc debatēm ar jums jūs un komisija turpināsiet savu darbu, lai panāktu visus izvirzītos mērķus. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu Matjē kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Komisāres kundze! Trešajās valstīs normas par datu aizsardzību stipri atšķirās no Eiropas Savienības normām. Tomēr mums vajadzētu nodrošināt vismaz to, ka tiek ievērotas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības un, ja tiek apkopoti per, personu dati, tad tam ir jānonāk, jānotiek ar uh, pamatojumu un eh, ir jāspēj saukt pie atbildības tos, kas pārkāpja datu aizsardzību. Jo tas var nodarīt kaitējumu Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums nepietiek tikai ar Eiropas Savienības likumdošanu, mums ir jāspēj līdzās pastāvēt ar starptautisko likumdošanu. Tāds ir mūsu pienākums attiecībā pret mūsu pilsoņiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tas ir saistīts arī ar mm, jautājumu par pretterorisma sistēmas uzraudzības radīšanu. Eiropas uh, institūcijām ir jāturpina strādāt pie šie jautājumi. Paldies! Paldies, uh, Matjē kundze. Tagad mēs esam nonākuši pie brīvā mikrofona. Vēlos atgādināt, ka tie, kas jau izteicās, tie nevairs to nevarēs darīt. Vai Infots kundze ir zilā kartiņa vai Ko jūs īsti vēlējāties? Priekšsēdētāji, es nezinu par procedūru. Es gribēju tikai teikt, ka pats svarīgākais jautājums ir palicis neatbildēts, un es gribētu vēlreiz atkārtot jautājumu komisārē, lai izdzirdētu atbildi. Jautājums ir par to, vai pašreizējā ja e es likumdošana. Ja, ja kā kompānija var sevi aizstāti, aizstāvēt, ja Eiropas kompānija atrodas ASV un tur viņiem tiek lūgts sagādāt datus no Eiropas un iesniegt to ASV iestādēs. Viņi saskaņā ar likumdošanu ir pienākums sniegt tos datus. Kā tad aizstāvēt e, šīs kompānijas? Paldies, kolēģi, par paskaidrojumu. Es domāju, ka komisārs kundze saprata jūs jautājumu. Tagad mums ir brīvā mikrofona procedūra. Prendergasts kundze, lūdzu, vienu minūte. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra Rēdinga. Potenciālo apdraudējumu kontekstā no trešo valstu puses es esmu īpaši nobežījusies par eh, tiem noteikumiem, kas ir ierakstīti pretviltošanas nolīgumā, jo uh, tur ir tādi noteikumi, kas tiešām ir ļoti neskaidri. Varbūt jūs varētu tuvāk par tiem pasāstīt. Paldies! Paldies tālāk, superskundze! Paldies, priekšsādātāji kungs. Pēdējo gadu laikā mēs esam piedzīvojuši. tādu vilni, imperiālismu vilni, kas ir vēlēs Eiropai pāri un kas cenšas arvien vairāk ierobežot Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Uh, Un um, tas attiecās arī uz um, personu datu aizsardzību. Un visi e, cilvēki tiek sabāsti vienā maisā, gan tie, kas tiek aizdomās turēti par kaut kādiem terorisma aktiem, gan arī visi citi vienādi tiek apkopoti viņu dati. Mums ir jānodrošina pilsoņu brīvība. Paldies! Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisár. Paškas kungs, paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Privātu datu aizsardzība un institūciju datu aizsardzība ir paredzēta Eiropas Savienības likumdošanā un jebkura trešo valstu iejaukšanās ir nepieņemama, tāpēc es domāju, ka ir vajadzīgs īpaši, ja mēs vēlamies uzturēt labas attiecības ar ASV pastāvēt uz dialogu, lai nonāktu pie labākas partnerības. Eiropas Savienība nav ASV kolonija, tāpēc ekstrateritorialitāte Eiropas Savienībā nevar tikt pieņemta. Mūsu pilsoņi cer, ka Eiropas komisija zina, kāda ir Eiropas Savienības likumi un kad jūs vedīsiet dialogu ar ASV, Tad jūs panāksiet tādu nolīgumu, par kuru šaubu nebūs. Paldies! Paldies! Viena minūte Bažesko kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es priecājos par šīm debatēm, tāpēc, ka mēs jau šodien apspriedām cilvēku tiesības Es uzskatu, ka datu nodošana trešajām valstīm ir jādara saskaņā ar līdzsvarotības principu. Šie dati ir jānodod, lai cīnītos pret terorismu, bet nepārkāpjot privātās dzīves tiesības un jāievēro ja proporcionalitātes princips. Es vēlētos atgādināt debates, kas mums bija par pasažieru datu reģistru ar ASV un visbeidzot eh, pagājušā gada novembrī tas tika parakstīts. Dati tiek, var tikt nodoti tikai smagu noziegumu kontekstā. Paldies! Herzlichen Dank. Als Lielas paldies! Nākamā runātā tikā kundze. Lielas paldies, priekšsēdē kungs, komisārs kundze. Es e, gribētu runāt par pasažieru datu reģistru PDR. Eiropas Savienība pašlaik e, vēlas atsākt pārunas ar ASV, Kanādu un Austrāliju. Parlaments pašlaik iepazīstas ar šī nolīguma saturu saturu, lai būtu vienāda attieksme pret to visās 27 dalībvalstīs, kur katrā ir dažāda sistēma. Transporta komitejā es ierosināju attiecībā uz šo nolīgumu garantijas, kas būtu ļoti stingras attiecībā uz datu aizsardzību. Uh, Datu ievākšana un uzglabāšana ir jāveic tikai Eiropas Savienības teritorijā tādā veidā, ka mm, var tikt piemērota Eiropas Savienības likumdošana, kas attiecās uz pasažieru datu reģistru. Kā komisija nodrošinās, ka datu savākšana un nodošana notiks saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu? Paldies! Lielas paldies, un pēdējais izteiksies Svinbērns kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji, atkal un atkal ekon komitejā. Mēs runājām par ekstrateritoriālu ASV likumu piemērošanu Mums vēl nav risinājumi jautājumiem, kas tiek uzdoti šovakar. Mums ir ar ASV jācīnās par katru vārdiņu, ja mēs gribam kaut ko pie viņiem izpētīt, un es nevaru uh, redzēt nekādu veidu, kā mēs varētu panākt, ka ASV nejaucās iekšā Eiropā. Un uh, vajadzētu censties vienkārši nedancot pēc ASV tabulas. Paldies, un noslēgumā došu vārdu komisārs Redings kundzei. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es piekrītu runātājiem. Ir pienācis laiks likt uz galda mūsu 500 miljonu pilsoņu un kontinenta intereses. Pateikt pārējai pasaulē mūsu partneriem, ka tas ir jārespektē. Un ka likumi kas tiek pieņemti sadarbībā ar šo palātu, tiek piemēroti Eiropas Savienības teritorijā. Un varbūt esat pamanījuši, ka es biju ļoti skaidra šajā kontekstā. Es teicu, ka šīs augstās garantijas, kas ir mūsu vērtības, mūsu likumdošanām, nedrīkst tikt aizskartas attiecībās ar trešām valstīm. Un tieši tāpēc mums jau ir zināmi likumi, kurus mēs pilnveidosim, papildināsim ar garantijām, kas izriet no līgumiem, kas izriet no pamatiesību hartas kas ir mūsu pilsoņiem. Mēs pastiprināsim šos noteikumus ar Eiropas likumiem, un tie ir jārespektē arī trešajām valstīm mūsu teritorijā. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc es piedāvāju reformēt 1995. gada datu aizsardzības noteikumus. Un tieši tāpēc es ļoti skaidri teicu, un jūs redzat, kas notiek citur šobrīd, kādas politiskās diskusijas tur norit. Šie likumi, kas mums ir, kļūst par pasaules standartu. Tas ir tas, ko vēlamies nākotnē. Pagaidām esmu tikpat skaidra. Datu aizsardzības noteikumi, kas datējami ir. Ar 1995. gadu nav pilnīgi, tad trūkst daži elementi, teiksim, pārkāpuma procedūra, monitorings, lai pārbaudītu atbilstību. Tas ir atstās nacionālo iestāžu rokās. Šīs iestādes uh, pat uh, neinformē tam tas nav obligāti jādara komisiju par iespējamām problēmām. Tas ir jālabo, lai panākt labāku piemērošanu citu starpā. Vienošanās. Kas mums ir ar trešām valstīm? Tika pieminēta SWIFT un PDR vienošanās. pēc Lisabonas līgumā parakstīšanas tur ir nepieciešama EP piekrišana. Tas, tās ir dramatiskas izmaiņas, runājot arī par trešo valstu pie, pieju. Tur radās problēmas gan ar SWIFT, gan par PDR. Šobrīd notiek diskusijas, un uh, tās augtais, um, tās augtā lietu sarga vienošanās, uh, par ko runājam ar ASV šobrīd, um, nu jums arī būs jālēmī uh, pieņemt to vai noraidīt. Akta nolīgumā. Te jums arī jālemj par um, internetu, par brīvību internetu, pie, par brīvu piekļuvu internetam. Uh, tas gal galā arī būs atkarīgs no šīs palātas. Kāpēc mēs par to runājam? Jo mums ar to ir problēmas. Un um, šeit man jāatbild uz jautājumu, pamatjautājumu šonakt. Mums ir konflikts starp divām jurisdikcijām. Tas ir eh, starptautisko tiesību konflikts. Un šeit būtu jāiejaucas eh, Hāgas tiesai, jo šis ir starptautisko tiesību konflikts. Bet mēs eh, izmēģinām precizēt šos punktus arī izmantojot mūsu likumdošanu. Un, ja skatīsiet 90. punktu regulātu, redzēsiet, ka šo likumu ekstrateritoriālā piemērošana var būt pretrunā ar starptautiskajām tiesībām un var negatīvi ietekmēt individu tiesības, ko garantē šī regula. Tāpēc eh, transfers jāļauj eh, tikai eh, gadījumā, ja regulas nosacījumi tiek izpildīti, lai veiktu transferu trešo trešo valstu virzienā. Un tāpēc mums jāiet tālāk, nekā to paredz starptautiskie nolīgumi un mūsu Eiropas likumdošanas ieviešana starptautisko tiesību ietvaros. Tāpēc Es um, ceru uz jūsu atbalstu turpmāko sarunu gaitā, īpaši sarunu gaitā pie lietu sarga nolīguma, lai precizētu, kad Eiropas likumdošana um, ir jāpiemēro. Paldies, komisārs Konze. Tagad es domāju, ka mēs uh, arī tagad slēgsim šo sanāksmu, darīsim to saulaicīgi. Paldies eh, visiem, kas piedalījās diskusijā.